Tomēr skaņu vajadzētu nedaudz noregulēt, nedaudz klusāk. Galveno klātesošie ir ieradušies, mēs eh, turpināsim darbu. Saskaņā ar koordinatoru lēmumiem mēs visi sapratām, ka koordinatori nebija ieradušies. Tagad ķersimies pie. Nākamā darba kārtības punkta - emisiju standarti jaunajiem vieglajiem pasažieru automobīļiem un jaunajiem vieglajiem komerctransporta līdzekļiem. NV komiteja ir atbildīgā komiteja par šo dosjē un atzinumu gatavoja Revo Dalon Bonfoy kundze. Kristīna, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien jums priekšā stādāmajā atzinumā ir, protams, ievērotas visas procedūras un loģika. Mēs tā tad ņemam vērā, kura ir atbildīgā komiteja. Uh, Mums ir jāsaprot, ka regula ir ne, nevajadzīgi sarežģīta, tādēļ mēs vēlamies to vienkāršot. Ir nepieciešams ražot vairāk automobīļu ar zemām emisijām un nulles emisiju līmeni, bet, lai ES būtu konkurētspējīgi šajā jomā, protams, ir jādomā arī par to, ka Āzijas ražotāji varētu mums aizsteigties priekšā. Ir jābūt arī striktākiem attiecībā uz uh, dažādiem uh, testu braucieniem, real life emissions un tam līdzīgi. Komisijas zinātniskajiem eh, dienestiem vajadzētu izstrādāt labāku aprēķinu metodu attiecībā uz visiem automobiļiem visā to dzīves laikā. Tā tas tika jau piedāvāts 2004. gada tekstā. Jau ar 2025. Eh, gadu uh, nozarei vajadzētu patiešām darīt visu iespējamo, lai ievērojami samazinātu emisijas, jo citādi no 2021. līdz 30. gadam nebūs nekādu jaunu emisiju standartu, un tas būtu nepieļaujami un neiedomājami ņemot vērā uh, to, ka klimata labā mums ir jāstrādā ļoti steidzami. Tādēļ mēs uzskatām, ka komisijas piedāvājums ir labs, lai šī likumdošana būtu efektīva. Tai ir, protams, jābūt arī piemlāgotai alternatīvo degvielu infrastruktūrai. Uh, Mēs uh, par to balsosim 16. maijā. Protams, mums ir jādomā par auto nozarē nodarbināto interesēm. Tiek runāts par jauno mobilitāti, ka tā varētu radīt eh, nodarbinātību, bet tas situāciju rūpnīcās, protams, varētu sarežģīt. Eiropai vajadzētu patiešām pierādīt, ka tā var būt proaktīva ar skatienu nākotnē, eh, domājot par zaļāku ekonomiku un nekādā veidā nezaudējot savu startautisko konkurētspēju. Paldies, tagad ar prieku ieklausīšos ēnu referentos. Paldies, Kristīna, jā, cik kodolīgi. Ļoti jauki. Tagad došu vārdu ETP vārdā Salīnī kūkam. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tas gods būt ETP grupas ēna referentam, arī ITRE komitejā. Man jāsaka sakojošais. Protams, Man eh, daudzējādā ziņā nācās eh, vienoties ar mūsu referenti, ar atzinumu autori, bet itre komitejā mm, tas jau bija sarežģītāk. Mūsu prāta ir jādomā par tehnoloģiju neutralitāti. Revo Dalonkundze to savā atzinumā ir pietiekami labi uzsvērusi. Tehnoloģija neutralitātes kritērija tiek ievēroti, ja mēs domājam par samazināšanas un pielāgošanas faktoriem. Protams, ir jāizstrādā arī alternatīvas vidē draudzīgākas degvielas, lai galu galā panāktu Parīzes konferencē nospraustos mērķus. Ja mēs runājam par um, tūlītējo un vēlāko mērķu pārskatīšanu, komisija piedāvā samazinājumu par 15% līdz 2025. gadam un uh, 40% līdz 2030. gadam. Es domāju, tas tomēr ir pārlieku ambiciozi. Mums jau bija iespēja teikt, ka tas ir diezgan riskanti un ražotājiem uzliktu pārlieku lielu slogu un runājot par ražošanas apjomiem, tas arī radītu deformācijas tirgū. Un tādā veidā mēs pat ierobežot savus iespējas sasniegt Parīzes mērķus. Tikai viens piemērs - pērn dīzeļa automašīnu iegāde eh, pazeminājās par aptuveni 4%, bet ar benzīnu eh, darbināmas mašīnas tika pirktas vairāk, par 4% vairāk. Tātad, nu, īstenībā mēs patiešām piesārņojam vairāk. Ja mēs runājam par metamorfozēm, par pārmaiņām sabiedrībā, uh, Pat ja ir jāsasniedz ļoti cēls mērķis, neaizmirsīsim arī tādu realitāti. Mēs nevaram pilnībā iznīcināt mūsu rūpniecības modeli, mēģinot sasniegt tādus mērķus, kas gluži vienkārši nav sasniedzami. Mēs nodarīsim kaitējumu sabiedrībai. Tādēļ ir jādomā arī par kaut kādu proporcionalitāti, lai politiķi varētu garantēt, ka Parīzē sasniedzami eh, nospraustie mērķi patiešām ir sasniedzami. Citādi visa ražošanas ķēde tiks deformēta. Domājiet taču par mazajiem eh, uzņēmumiem, rūpnīcām, kas arī strādā autonozarē, un pēc dažiem gadiem tad eh, š, viņiem vajadzēs ražot tādus produktus, kas nebūs, ko nebūs iespējams pārdot tirgū. Un patērētāji, protams, eh, vienmēr domā arī par savu maciņu. Viņi šādas alternatīvas nepieņems. Viņi gribēs iegādāties vislētāko automašīnu. Es domāju, ka komisijas piedāvātais priekšlikums noteikti ļaus mums eh, panākt sasniegtos nospraustos mērķus. Un, dārgie kolēģi, varbūt beidziet sapņot par ideālu pasauli. Uh, Nolaidieties atpakaļ uz zemes un piedāvāsim realistiskus risinājumus. Paldies! Paldies, Salīnī kungs, un tagad Trošinovska kungs no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos piemetināt, ka autoras eh, izvēlētā pieeja ir realistiska, konstruktīva, pozitīva. Man tā ļoti patīk. Jābūt patiešām ļoti piesardzīgiem. Domājot par to, kādu stresu tas varētu radīt nozarei, ražotājiem, kam būs jāpielāgojas e, jaunajiem kritērijiem. Protams, dažus no kritērijiem varētu padarīt vēl stingrākus. Ja mēs runājam par CO2 samazinājumu, ko piedāvā komisija, mēs noteikti varētu diskutēt par atzinumu autors piedāvātajiem procentiem. Mēs noteikti varētu atrast ļoti labu kompromisu risinājumu. Es daudzējādā ziņā piekrītu referentes kundzei, ja mēs runājam par tehnoloģiju neutralitāti, kas noteikti ir jāsaglabā. Ja politiķi mēģina pārāk daudz regulēt, diktēt to, kādā virzienā jātīstās tehnoloģijām, tas allaža ir uh, nesis līdzi ļoti tādas smagas sekas. Tehnoloģija neutralitātei tādēļ ir jābūt vienam no baušļiem, ko ievērot. Protams, ir arī uh, dabas gāze, ar dabas gāzi darbināmi automobīļi, ir um, ūdeņraža. Uh, degviela, mēs varam patiešām domāt arī par jauniem risinājumiem nākotnē. Mēs jau nezinām, kas notiks rītdien. Varbūt, ka varētu arī kaut ko vairāk panākt uh, elektromobīļu lauciņā, domājot par labākām baterijām un to uzlādēšanas iespējām. Daži vārdi par aģentūru, kam vajadzētu veikt monitoringu. par to mums vajadzētu arī ļoti uzmanīgi diskutēt, lai izvairītos no lieka administratīvā sloga procesa laikā. Tādēļ es gribētu teikt, ka priekšlikums man ļoti patīk, tas šķiet realistisks, racionāls, protams, Ne viss mums varbūt ir paprātām, bet eh, tādēļ jau ir grozījumi, ar kuru palīdzību varam panākt sev vēlamāko rezultātu. Paldies, referents kundzei! Paldies! Paldies, Tušinovska kungs! Radoškungs no Aldi tagad. Paldies, priekšsēdētāji! ceļa transports rada 22% no visu kopīgo emisiju apjoma, un kopš 1990. gada šis skaitlis konstanti pieaudzis, un no šiem 22% 73% emisiju rada tieši vieglās um, automašīnas. Protams, tādēļ ir normāli, ka mēs vēlamies kaut ko darīt lietas labā. Tomēr Runājot par uh, striktākām prasībām dalībvalstīm attiecībā arī uz datiem, datiem, kas attiecas uz reālām braukšanas laikā uz ceļa radušamies emisijām, ne tikai laboratoriju izmeklējumiem, mēs jau sastopamies ar problēmām. tiek runāts arī par sankcionēšanu, bet manās acīs pietiekami spēcīgs akcents nav likts uz jaunās paudzes degvielu, alternatīvām degvielām un uh, mazāk emisiju radošām degvielām. Tādēļ es šāda veida priekšlikums par jaunajām degvielām noteikti atbalstīšu. lai priekšlikums labāk saspēlētos ar citu, cita veida regulējumu. Mēs sagatavosim grozījumus, kuros runāsim par labāku saikni starp direktīvu un šo regulu. Ja runājām par referents nospraustajiem ambiciozajiem mērķiem, proti, ka 2090. gadā visām automašīnām vajadzētu radīt nulles emisiju līmeni. Tas ir patiešām ārkārtīgi ambiciozs, tāpat kā uh, emisiju samazināšana par 15% līdz 2025. gadam vieglajiem komerctransporta līdzekļiem un pasažieru automobīļiem par 25% un līdz 2030. gadam to ir, ir plānot samazināt vēl vairāk. Par to noteikti esam gatavi diskutēt. Paldies, Rādoša kungs! Delundes kungs no zaļajiem lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, referents kundzei par uh, ļoti gaidītu atzinumu. Es šodien runāju Aikhaut kunga vārdā, kas diemžēl nevarēja šodien ierasties. Eiropai, protams, ir jāinvestē tīros automobīļos, ja tā vēlas būt līderi cīņā pret klimatu pārmaiņām, bet tāpat, tāpat ir jāpadomā, kā saglabāt Eiropas auto nozari, jo auto nozare, diemžēl, pieklibo aiz Kalifornijas Ķīnas un Japānas ražojot zemu emisiju automobīļus. Mums ir jāsaglabā konkurētspēja un inovācijas ilgtermiņā. Komisijas priekšlikums līdz ar to ir nepieteikami efektīvs, lai to visu panāktu. Mums ir nepieciešams ambīciju latiņu pacelt Parīzes mērķu augstumā. 45% uh, samazinājuma standārts jānosaka līdz 2025. gadam un līdz 2030. gadam tas ir jāpaukstina līdz 75%. Sākumā tas varētu šķist pārāk radikāli, bet Atcerēsimies, ka tas attieksies nevis uz veco autoparku, bet gan uz jaunajām automašīnām, kas vēl tiks pārdotas. Volvo, piemēram, paziņoja, ka līdz 2025. gadām pusi no viņu autoparka, tātad pārdotajām automašīnām, veidos tieši elektromobīļi. Mums šāda uh, darbība noteikti ir jāatbalsta. Jādomā arī par labāku investīciju piesaisti elektromobiļu ražošanā un jāgarantē arī atbilstošas infrastruktūras pieejamība Eiropā, lai varētu notikt patiešām tāda gluda pāreja uz uh, zemu emisiju mobilitāti. Jādomā par šādu auto līdzekļu uh, biežāku izmantošanu. Ir jāinvestē jaunās tehnoloģijās, jādomā par jauniem ražošanas standartiem, jaunām prasmēm. Šāda pārēja ir iespējama, ja mēs izdarīsim savu darbu, izgatavosim uh, attiecīgo likumdošanu. Paldies! Paldies, Delundes kungs, Kīlenens kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es pirmām kārtām vēlējos pateikties referentām, referentei. Viņa ļoti labi ir apkopojusi dažādas faktorus šajā atzinumā. Viņa darbu ir paveikusi godam. Protams, ir iespējams to visu nopulēt vēl vairāk bet mums ir ļoti rūpīgi jāapzina, kādas tehnoloģijas ir izmantojamas, ko varētu izmantot eh, vēlāk. Jādomā arī par degvielu. Es gribētu vairāk uzzināt par dažādu uh, automobīļu dzīves ciklu. Mēs parasti domājam, kādas ir emisijas tieši izmantojot, izmantošanas brīdī. Jādomā arī par izmantotās enerģijas dzīves ciklu, arī par automobīļu uh, ražošanas procesā izmanto e, to enerģiju. Tātad no pirmā brīža līdz pat uh, automašīnas lūžņos nodošanas brīdim, kā šī enerģija tiek izmantot. No kurienes e, tiek ņemta šī enerģija? Es tāpat uh, gribētu arī vairāk uzzināt par no atkritumiem. Uh, ražotu biodegvielu. ir arī uz parafīna bāzes uh, ražotas degvielas. Tas ir pēdējais uh, kliedziens, tādēļ gribētu dažādas alternatīvas izpētīt, ne tikai likt, uh, teiksim, visus trumpjus uz vienu vienīgu, teiksim, uz elektromobiļiem un viss vairāk tātad informācijai ir jābūt par dzīves ciklu, par dažādiem risinājumiem, dažādām tehnoloģijām. Manās acīs ir steidzami nepieciešams tādu bagātīgāku paleti piedāvāt, nevis tikai vienu lietu. Domājot gan par tuvāk, gan tālāk nākotni. Bet, Kristīne, Darbs ir paveikts godam un ar prieku turpināšu ar visiem kolēģiem sadarboties. Paldies! Paldies, Kilinens kundze. Tagad došu vārdu pārējiem runātājiem. Tagad Koha kungs. Godātā Kristīne, referenti, liels, liels paldies par šo labo ziņojumu. Bet, diemžēl, jūs dažās jomās ejat par tālu. Pieminēšu vairākus no tām pirmām kārtām. Mums ir nepieciešama, mums nav nepieciešama aģentūra. Uh, Ja mēs runājam par eh, tipu atļaujām, mēs pārliecinājamies, ka nevajag šādu monitoringa aģentūru ceļu satiksmei. Nu, nevajag sevi padarīt par smieklīgiem, atkal piedāvājot ko līdzīgu. Otrām kārtām joprojām uzskatu, ka pietiek ar mērķi 2030. gadam, nevajag vēl kaut kādu vidusmērķi 2025. gadam noteikt. Es eh, uzskatu, ka nozare ir nepieciešama arī kaut kāda paredzamība, mums ir jābūt realistiskiem un īstenībā vēl neesam iepazinušies ar eh, šīm sākumvērtībām. Tādēļ es neuzskatu, ka NV komitejas mērķi būtu vēl uh, ambiciozāki. Jā, pat trešām kārtām esmu priecīgās, ka komisija izmanto stimulu, nevis sankciju sistēmu. Ceturtām kārtām, jā, tieši uh, zemu emisiju automobiļiem pieder nākotne, bet Mums ir jādomā arī par degvielām, par to, cik liels spiediens tiek izdarīts gan uz ražotājiem, gan uz degvielas ražotājiem. Nevajadzētu neko pārspīlēt. Ja mēs runājam par aizdedzes motoriem, tos var arī padarīt efektīvākus. Es uzskatu, ka katrā ziņā ir jāsaglabā tehnoloģija neutralitāte, to jau dzirdējām, un visu beidzot, ja runājām par CO2 emisiju aprēķinu metodi, kad netiek ņemta pilnīgi vērā automašīnas masa, nu tas ir īstenībā uh, nepamatoti, jo īstenībā jaunie automobīļi jau ir ļoti tīri. Paldies! Merci, monsieur Kor. Monsieur Pipard. Paldies, Pīperkungs. Paldies. Divas, trīs īsas piezīmes. Atbalstu visu, ko sacīja kolēģis Kohs saistībā ar ceļu satiksmes aģentūru. Tā kā, ja tā būtu manā vēlēšana iecirknī, tad es pat būtu gatavs to atbalstīt. Bet savādāk saturiskie argumenti, kurus Kokungs minēja, ir spēkā. Volvo regulāri izsludina šādas uh, paziņojumus, bet viņiem nav vēl neviens reāls elektromobīlis satiksmē, līdz ar to piesardzīgi jāizturās pret viņu paziņojumiem. Un viena piezīme vēl par pašu ziņojumu. Manuprāt, šie mērķi, kurus jūs vēlaties stiprināt ar soda sankcijām, nu tie ir pārāk augsti nospraust. Un tam man ir tikai viens arguments. Ja mēs tik tiešām ietu ļoti izlēmīgi elektromobilitātes virzi, virzienā. Vācijā tas nozīmē, ka būtu uh, tā, rezultātā uh, tā, ka būtu visi elektromobīļi, bet tos pa 45% darbinātu akmeņoglis, kā elektrības ražošanas avots. Un tas uh, pilnīgi būtu pretēji mūsu mērķiem. Es domāju, ka plānojot šīs robežvērtības, mums ir e, jāņem vērā atjaunīgās enerģijas attīstība. Ja tas kļūst pārāk vienpusēji, tad uzskatu, ka nonāksim slazdā un nevarēsim sasniegt to, ko vides, apjo, e, vides jomā vēlējāmies. Paldies, Demontes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentē par paveikto darbu. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu tiešām panākt noteikto rezultātu līdz 2030. gadam, kas pilnībā saskanētu ar Eiropas Savienības saistībām. Es arī piekrītu, ka mēs nedrīkstam samazināt ambīciju līmeni, jo mūsu noteiktais ambīciju līmenis noteiks arī patērētāja vēlmes pirkt automobīļus. Situācija dažādos tirgos ir dažāda, un arī tāpēc aktivizēt e, sistēmu varbūt varēs dažādi, dažādās dalībvalstīs, e, noteikti apstākļi varbūt nebūs e, pieejami kādā dalībvalstī, kamēr citas būs priekšplānā. Es domāju, ka būtu labi arī veikt vidustermiņa pārskatu, vidusposmu pārskatu jo mums eh, jāseko jaunu tehnoloģiju attīstībai, būs alternatīvās degvielas, un šādā mm, vidusposma pārskatā varētu konstatēt, cik daudz tādi jauni automobīļi ir uz ceļiem, kas, ir, kas darbojas, un tad varētu izvirsīt jaunus mērķus. Ehm, tālāk mm, par viegliem kravas automobīļiem un tie, kas pārvada kravu, un vieglie kravas auto, kas pārvada pasažierus. Uzskatu, ka šie, šīs ir divas dažādas automobīļu klases, un e, tas ir jāņem vērā. Paldies! Krāmerkungs, jāpaldies, paldies referentei, un kā Radoškungs norādīja, satiksme e, ir 30, ir tā, kas rada uh, 30% eh, izmešus, un eh, klimata debatēs eh, šis sektors tika pilnībā ignorēts, un tagad ar skandālu tas beidzot ir apspriests. Bet par dīzeli jūs kļūdījāties, sacījāt pirms 30 gadiem Vācijā, ka dīzels esot labāks par benzīnu. Dīzels bija tik lēts, ka automašīnas kļuva lielākas, smagākas, un bilance šogad, salīdzinot ar 30 gadiem atpakaļ, ir negatīva. Un smalkās daļiņas piesārņojumā pat eh, netika ņemtas vērā, un 6000 cilvēku gadā pāragri aiziet no dzīves tieši uh, eh, NOx uh, eh, piesārņojuma dēļ. Tātad 6000 cilvēku gadā. Tā, to ir panācis uh, dīzeļu subsīdiju uh, pie dīzeļu subsīdiju piemērošanu. Un redzam, ka bilance ir pilnīgi skaidra. Kaut arī dzelzceļa uzņēmumi gūs labumu no dīzeļu subsīdijām, viņi skaidri, skaidri saprot, ka nespēja konkurēt ar ceļu satiksmi. Es arī esmu par tehnoloģiju neutralitāti. Neviens nevar paredzēt, kas būs pēc desmit gadiem vai tās būs, eh, eh, vai tā būs viens enerģijas veids vai kāds cits, vai eh, degvielu šūnas vai kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Ir jādomā par izmantošanu, par pārstrādāšanu, jāskatās, kas ir labākais rezultāts. Izšķirošais būs tas, kas īsti būs jāņem vērā visā dzīves ciklā Es piekrītu Pīperkungam. Vācijā mēs lepojamies ar saviem 30% atjaunojamās enerģijas, bet ja visi izmantos elektromobīļus, kur tad viņi ņems elektrību? Protams, tas nozīmēs akmeņogļu, elektrostacijas un tad tīrās automašīnas pēdiņās varēs braukt ar netīro enerģiju. Un tāpēc ir jāskatās tālredzīgāk. Un pēdējais par Dīteru Kohu sacīto. 2030. gads, nevis 2025. To mēs zinām. Šie ilgtermiņa mērķi vienmēr ir skaisti, bet ja mēs nevaram izdarīt pirmo soli, tad arī otro un trešo nevarēsim izdarīt. Tāpēc mums vajag īstermiņā mērķus. Mēs varam strīdēties par to, cik tie ir augsti, bet teikt, ka mums tagad ir 12 gadu laiks, Tad, kad eh, automobīļu nozare 20 gadus ir nolaupījusi ar krāpšanos, tā ir nepareiza reakcija no parlamenta puses. Neviens ne, ne, nav apcietināts no šiem krāpniekiem, neviens nav notiesāts. Tas ir vienkārši skandāls gan ASV, gan šeit Eiropā. Tāpēc ir vajadzīgi īstermiņa mērķi, lai koriģētu to, kur kļūdījāmies pagātnē. Paldies! Merci, monsieur Kramer. Paldies. Jūs esat eh, pēdējais sarakstā. Un tad atļaušos arī es dalīties savās pārdomās. Man pirmā pārdoma, ka neraugoties uz to, ka e, jau pēdējo gadu laikā ir būtiski uzlabojusies automobīļu efektivitāte. Mēs e, redzam automobīļus, kas mazāk emitē, tas tiek labi kontrolēts. E, bet tomēr situācija kopumā pasliktinās, tāpēc, ka kopējā transporta aprite palielinās. Un šeit mums ir jāņem vērā vairāk parametri, kas šo pasliktināšanos ietekmē. Uh, Vispirms šī te globālā efektivitāte, kas attiecībā uz autotransportu, e, kas ir pieaugusi, un tad e, otrkārt ir jāņem vērā arī sabiedrības un uzvedības un, um, e, elementi, cilvēku rīcības modeļi. Piemēram, ir tādas emisijas um, CO2 80% 80 gramu apjomā, un mm, te ir jādomā par to, kas tas ir par transportu un kādi ir parametri, kurus, protams, ir grūti mainīt e, ko mēs varam mainīt. Mēs domājam par to, cik maksā uz vienu gramu transportēšana. Jāņem vērā šie parametri, ļoti svarīgi tie ir. E, Pretējā gadījumā mēs nekad nepārliecināsim cilvēkus, varbūt izmantot līdzbraukšanas metodas un līdzīgas lietas. Šodien mēs um, veicam šo diskusiju, līdzīgi kā izgribēja arī ITRE komitejā, un ir trīs mērķi, kas ir izskanējuši, kas ir jāliek iekšā regulā, ir vīdes mērķis, tehnoloģiskais mērķis un ekonomiskais mērķis, un um, nedrīkst uh, Um, domāt uh, tikai par uh, sodu sistēmu. Ja mēs uh, domājam tikai par vidi, tad ekonomiskie riski palielinās. Ja mēs aizmirstam mm, par kādu svarīgu bāzi, tad arī nozarei grūti sekot izmaiņām. Es, mēs esam uzklausījuši nozars pārstāvis un domājam, kā būtu pareizi jārīkojas. Ir grūtības vienā un otrā pusē. Ir arī jautājumi, kas ir, um, teiksim, vairāk sensitīvi, daži uzsver vairāk vides jautājumus, citi ekonomiskos. Un trešā remarka ir jādomā arī par komisijas rīcību. Ir progresīvs darbs ar iepriekšējiem likumdošanas aktiem vai regulām, kas tiek atjaunots, un pārskatīts. Eh, un vai šeit nevarētu būt tās likumdošanas eh, pārāvums, eh, ka dažkārt ir vienkārši kārtējais priešlikums un, piemēram, kopēja, kopējā programma netiek īstenota. Jādomā par šo nepārtrauktību un jādomā, kā virzīt šo procesu, ņemot vērā, piemēram, tehnoloģisko progresu un varētu būt arī milzīgs tehnoloģiskais lēciens vai, vai pārāvums, un tad atkal jāskatās uz šo nepārtrauktību. Varbūt mēs redzam, kā palielinās elektriskie automobīdzekļi un līknē iet uz augšu. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Arī izsakot mūsu prognozes. E, visi vēl šo tehnoloģiju neutralitāti, e, jo ir gan, gan kvantitīvie, gan kvantitīvie Parīzes mērķi, bet man šie nosacījumi Eh, kas ir saistīti ar eh, tehnoloģijas neutralitātes respektēšanu, ir ļoti sarežģīti. Šeit ir jāievēro visi nosacījumi kopā, jo šeit ir tiešām ļoti svarīgi elementi, lai strukturētu ekonomiku. Es eh, neesmu nekādās absolūtās pozīcijās, bet par šo globālo oglekļu emisiju pareizi sakat, ka aģentūra Es arī atbalstu vispār aģentūras. Un te tiešām uh, varētu aģentūrai būt darbs. Es arī balsoju par aģentūras iniciatīvu. Un pēdējā lieta, ko es gribu teikt, šeit um, ir problēma, kas ir saistīta ar infrastruktūru, bet to daži jau runāja. Uh, tā ir infrastruktūra, kas eh, jaunajām mašīnām ļaus izmantot jauno degvielu. Bet eh, šeit eh, jādomā, ko mēs varam darīt. Es domāju par autonomiem automobiļiem, piemēram, elektriskajiem. Šeit infrastruktūra būs jāmaina pilnīgi kardināli. Piemēram, šeit pirmai paudzei būs 120 kilometru stundu. Un, ja būs lielāks ātrums, tad jums ir jāskatās, kā darbojas ēkas un infrastruktūra, vai varēs ātri uzlādēt eh, šo automobīlu. Jo būs pirmā paudze, un tad turpināsies otrā, trešā paudze šiem automobiļiem arī būs, un tas varētu turpināties bezgalīgi. Un katram ir jādomā, un no visām pusēm jāmēģina atrast risinājumu. Jābūt smanīgiem cipariem, Parīzes tehnoloģiskā neutralitāte, un tāpat laikā ir arī jāsargā konkrētspēja un jādomā eh, par to, kā attīstīt industriju Ehm, jo jāņem vērā arī tehnoloģija attīstība. Paldies visiem, kas izteica Ismailu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šeit nav uh, runas uh, par uh, savu kaut kādu hobiju aizstāvēšanu, bet gan par tehnoloģiju neutralitāti šīs princips ir jāpatur prātā. Otrakārt, daudz kas tika sacīts, tomēr es uzskatu, ka ir jāmēģina būt racionāliem, saprātīgiem. Kolēģis Krāmers minēja skaitļus par mirušiem cilvēkiem. Tie nav absolūti skaitļi, bet gan statistikas rādītāji. Tas ir jānošķir. Tad, kad Pīperkungs runāja par 45% akmeņoguļu eh, kā avotu elektroenerģijai, tad jāsaka, ka balstīt elektrības patēriņu un ražošanu uz eh, atjaunīgajiem resursiem, tas nozīmē samazināt akmeņu ogļu uh, patēriņu elektrības ražo, ražošanā. Šeit nav runas par to, kuru pieeju mēs aizstāvam. Šeit ir runa par divu mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, kā mēs panāksim to, ka mūsu planēta ir tādā stāvoklī, ka esam apturējuši sasilšanu globālo, un otrkārt, Eiropā automobīļu nozare arī pēc 30, 40, 50 gadiem ir vadošā nozara pasaulē. Lielākoties eh, nodomi jau ir labi, nemaz neizmo, neizmantošu Nokiju un citus piemērus, bet ar, arī domājot un iecerot pozitīvas lietas automobīļu nozarei, politiski formulēt mēķus, tiem ir jābūt tādiem, kas ir arī praktiski sasniedzami. Un šie mērķi nepalīdzēs, ja viņi būs pārāk zemi. Un šie mērķi arī nav nospri, nospiežami tik augstu, ka viņi nav praktiski sasniedzami. Līdz ar to arī šeit ir jāizmanto veselais saprāts. Un tas nozīmē, arī, ka uz komisijas priekšlikumu ir jāskatās, kura pamatot ir formulējusi starpmērķi. Jo, ja tāds nebūtu, tad iespējams, ka mūsu rūpniecība arī neuzskatītu to par nepieciešamu sasniegt. Atceroties 2013. gadu, es zinu, ka jau kolēģiem tas ir apnicis, ka es to atgādinu, bet alternatīvos degvielu infrastruktūrai bija alternatīva. Ja mēs komisijas priekšlikumam būtu sekojuši toreiz, tad šobrīd šeit mums būtu daudz vairāk iespēju izmantot alternatīvu infrastruktūru. Četrus gadus mēs zaudējām ar šo aizbildinājumu par nacionālo ietvaru veidošanu. Un ar šo nosprausto starp posma mērķi mums ir iespēja virzīties ambiciozi un ar gala mērķi 2030. gadam mēs arī šodien jau varam virzīt rūpniecību tajā virzienā, ka iekšdedzes tehnoloģijai ir jāvirzās uz beigām, Man jums jāsaka atklāti, neesmu pārliecināts, kurš risinājums ir labākais. Ne, nepieslienos ne labējam spārnam kolēģim, ne zaļajiem. Ir jābūt tehnoloģiju neutralitātei. Ir jāpaskatās, vai tiešām tas ir loģiski, ka ja mums ir tehnoloģijas, ja tās balstās uz iešdedzes dzinēju, var radīt pietiekam zemes CO2 izmešus, tad ne, nevajadzētu no tās atteikties. Bet vienlaicīgi nevaram arī aizvērt acis, redzot, ka visapkārt visi liek uzsvaru uz ūdeņraža tehnoloģijām, uz elektromobīļiem, bet mēs iespītējamies eh, pagarināt vecās tehnoloģijas, skaidri zinot, ka pēc 20, 25 gadiem būsim spiesti pirkt automašīnas citur un mūsu Eiropas nozars nogrims. Tāpēc būsim uh, mierīgi, tā kā tu, Dominika, to arī norādīji, paskatīsimies uz pierādījumiem, paskatīsimies, kāda ir globālā attīstība, ko mēs varam sasniegt, un mēs kā Eiropas Savienība joprojām esam spēcīgākais rūpnieciskais spēlētājs. Jā, Ķīna var, protams, īstenot eh, miljārdiem lielus pasākumus līdz 2025. gadam, bet daudz ir aizmirsuši, ka Ķīnā ir runa par ražošanas kvotu. Uh, bet mēs runājam par pārdošanas kvotu, un tur ir milzīga atšķirība. Ražot ir ļoti vienkārši mainīt šos apmērus no viens līdz x, bet jautājums ir, kā panāk, ka šī automobīļa nonāk uz ielas. Es domāju, ka būs labi, ja mēs izmantosim visas iespējas, lai pēc iespējas ātrāk e, īstenotu CO2 izmešu samazināšanas e, stratēģiju. Merci, Ismail. Paldies, atkal došu vārdu komisijas pārstāvei. Varbūt jūs varētu piecas minūtes runāt, jo mēs esam nedaudz iekavējuši jau savu darbu kārtību. Lūdzu, paldies. Lielas paldies. Tad, kad eh, jārunā par mašīnām, ļoti grūti ievērot piecu minūšu ierobežojumu. Tas ir tik svarīgs temats. Es gribēju pasvītrot sekojošo komisijas eh, priekšlikumā ir trīs mērķi - vides mērķis, otrs ir, mm, ko tas nozīmē patērētājiem, un trešais aspekts, kāds ietekmēs eh, nodarbinātību. Mm, tad tas ir mm, saistīts arī ar inovācijām. Tāda nemateriāla lieta, un par visām šīm temām šodien mēs runājam. Par vīdi runājot, priekšlikumā ir akcents uz to, lai Eiropas Savienība izpildītu Parīzes saistības. Tas ir mīnus 40% līdz 2030. gadam. Ietekmes izvērtējumā redzēsiet to, ka sauzemes transportam no samazinājuma būtu jādod um, kaut kur 20-25%. Šajā priekšlikumā mm, ir koriģēts uz 22%, un tad vēl ir citi komisijas priekšlikumi, kas šo emisijas samazinājumu mm, novedīs līdz vajadzīgiem cipariem. Šeit ir runa par viņeti, par kombinētā transporta direktīvas priekšlikumu un, un par um, mandātu pārskatīt atjaunojumu resursu direktīvu, un par to es runāšu nedaudz vēlāk. Par otro punktu, kā tas ietekmēs patērētāju, kāds būs ietaupījums, 30% piedāvātais mērķis no komisijas puses dos patērētājiem priekšrocības 2030. gadā tas tas būs 1200 eiro. E, tas būs patiesi stimuls patērētājiem. Ja mēs gribam šos mērķus vēl vairāk palielināt, tad ieguvums patērētājiem pakāpeniski samazināsies par 400 eiro, ja mēs palielināsim 40% samazinājumu. Un, ja būs 50%, tad samazinājums patērētājiem būs par tūkstoti eiro. Un run, runājot par nodarbinātību, komisija paredz tādu um, pāreju šajā nozarē. Uh, autoražotājiem ir jāveic inovācijas, ir īpaši investējot elektriskos transporta līdzekļos, un komisijas priešlikumā uh, Eh, tas tiek nodrošināts ar tādu maigu pāreju, lai nebūtu tādas negatīvas ietekmes uz nodarbinātību Eiropā kopumā. Eh, varētu būt pat tādas pozitīvas iz, izmaiņas nedaudz. Bet ja mēs rīkosimies ātrāk, tieši veidosim šo pāreju kā straujāk, tad um, nodarbinātības ierobežojums um, mēs arī nevaram izslēgt. Tālāk eh, gribētu runāt par dažiem grozījumiem. 43. grozījumā uh, automobīļu priekšlikums ir saistīts ar atjaunojumu enerģiju patērēšanu, un tas ir ļoti svarīgi. Ja jūs gribat ieviest šo priekšlikumu, tad eh, tas nozīmē, eh, ka jums ir kaut kādi ieguvumi jau saskaņā ar atjaunojumu resursu direktīvu, tad eh, otro reizi jūs iegūsiet ieguvumu saskaņā ar automobīļu likumdošanu. Sanāks, ka tā būs tāda dubulta uzskaita, bet tas savukārt nozīmē, ka ka kopumā jūs nevarat sasummēt emisiju um, samazinājumi divas reizes, tad jūs nenonāksiet pie vajadzīgā samazinājuma skaidra transporta sektorā. Ja jūs eh, gr gribat panākt noteikto samazinājumu, tad ir jānosaka daudz augstāki mērķi. Un eh, tādā veidā, tikai tādā veidā var panākt samazinājumu autotransporta sektorā. Te notiek diskusijas par to, kāds, kādu smērus mēs izmantojam, vai eh, tas būs dzīves cikls, kā mērvienība, vai kas cits. Šie parametri un arī reālā izteiksmē izmestās emisijas, tas viss prasa laiku, un komisija ar to strādās savā priekšlikumā, bet tagad pāriet uz pavisam citiem testēšanas cikliem. E, tas nozīmē savukārt, ka vajadzēs divreiz ilgāku laiku. Tad WLTP, e, tas ir jaunais testa cikls, tas prasīja 6-8 gadus, e, vajadzēja tik ilgu laiku, lai notestētu un lai reālā izteiksmē uz ceļiem pārbaudītu testa veidā. Tas prasa vēl, vēl ilgāku laiku, jo tur ir jāskatās arī transportējumu cilvēku skaitu vienā mašīnā, un tas ir atkarīgs no tā, cik ātri jūs braucat, kur jūs um, braucat, kur ir jūsu mērķis. Un tad um, šī te reālā testēšana ir daudz sarežģītāka nekā laboratoriska, un tāpēc um, mēs arī, tāpēc esam skeptiski par dažiem grozījumiem, uzskatām noteikti laika sprīdī tehniski tie nav izpildāmi. Lielas paldies! Jūs runājat par 11 sekundēm ilgāk. Paldies, došu vārdu referents kundzei, lūdzu, Kristīna. Pēdējais vārds. Viens vārds vai nedaudz vairāk? Pārāk ilgi gan nerunāšu, labi. Vispirms liels paldies ēnu referentiem, deputātiem un arī eh, komisijas pārstāvjiem, visiem, kas izteica. Es eh, konstatēju, ka šeit ir mm, tādu konverģenci, viedokļu saplūšanu, komisijas eh, priekšlikuma atbalstam mm, tādā veidā, lai mēs varētu arī ievērot Parīzes saistības. Uh, Tas ir labi un ļoti labi ir saglabāt šo garu pieejas ziņā, ka šeit ir gan ekoloģiska, gan ekonomiska pieeja, un uh, tas eh, šie te divi pieeju elementi ir ļoti svarīgi, un arī tas ir nepieciešams, lai tālāk virzītu mūsu uh, nozari, saglabājot dzīves kvalitāti Eiropā. Mums ir augsts ambīcijas, bet jābūt arī realistiem, tāpat laikā neraugoties uz visu mēs eh, esam gatavi dot lielu eh, tādu triecienu, lai sasniegtu mūsu eh, mērķus. Mēs nevaram atlikt šo mērķu izpildīšanu no trī, trīs gadiem tā tālāk. Mums ir diezgan ātri jātiecās tos mm, pildīt. Tehnoloģijas svarīgs jautājums, un arī dzīves cikla jautājums ir tikpat svarīgs. Tas arī ir vēl viens punkts, kur mm, mēs esam pauduši viedokli. Nav tikai viens vienīgs automobīļa veids, kas varētu uh, un būtu ražots tuvākajos gados. Tieši otrādi ir jādomā par to, kā veikt dažādu automobīļu veidu kopīgu ražošanu, un par to mēs rakstām arī ziņojumā un turpināsim arī tādā garā. Tālāk eh, jautājums testēšana reālos apstākļos uzmanīgi, klausījos komisijas teiktajā, atceros mm, arī mm, to debatu, kas mums bija emisiju mm, izpētes darba grupā. Ļoti daudz laika tur tika patērēts un, un Rezultātā nonāca pie secinājuma, ka ļoti sarežģīti visu šo sistēmu izpildīt, un tāpat laikā mērķi arī netika sasniegti vides ziņā, un, kā jau teica ēnu referenti, jautājums par kontroli ir ļoti svarīgs, un, lai kontrole būtu operatīva un efektīva, es joprojām atbalstu e, aģentūras principu atbalstīt. Es jūnijā tikšos ar ēnu referentiem, Un tad eh, mums būs rudens eh, laiks, kur mēs rakstīsim ļoti ambiciozi mūsu tekstu. Es ceru uz jūsu atbalstu. Lielas paldies, Revo Dalonkundze. Eh, tālāk grozījuma iesniegšanas termiņš ir fiksēts 17. mais 18. Pulkstens 18. Un Tālāk mūsu nākamais darba kārtības punkts. Mēs esam gatavi runāt par darba grupu vai tās force turismu jomā. Eh, un es došu iespēju vadīt šo sanāksmi priekšsēdētāju vietniekam. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve. Apaldi, labdien! Mēs esam iekavējuši mazliet, bet varam uzreiz sākt darbu. Mūsu apskatītais e, temats tika regulāri apspriests ar dažādām organizācijām pēc daudzām sarunām Briselē un Londonā izlēmu organizēt uzklausīšanu tieši par šo tematu. Vēlos sveikt visus mūsu draugus un visas organizācijas, kas pieņēma mūsu uzaicinājumus ierasties, un arī tos, kas regulāri piedalās mūsu sanāksmēs. Mūsu darba grupas sanāksmē um, es parasti sāku ar atskaiti par jaunākajiem notikumiem, to es darīšu arī šoreiz. Esmu vienojies ar mūsu priekšsēdētāju un organizēju šo sanāksmi. Diemžēl mūsu priekšsēdētāja nevarēja šodien ierasties, bet viņa ir vienisprātis ar to, ko es šeit izklāstīšu. Vispirms par pēdējo nedēļu notikumiem. Pēdējo reizi darba grupa tikās 27. februārī, uzklausījām ģenerālsekretāru, un nākamajā dienā Tajāni kungs parakstīja sadarbības vienošanos ar uh, ģenerālu sekretāru. Un tas var kalpot kā piemērs. Kaut kas tāds agrāk nav noticis. Balstoties tagad uz šo vienošanos, kas tika parakstīta, mēs nākotnē varēsim daudz regulārāk, biežāk organizēt kopīgas konferences aps un apspriešanas. VTC organizēja pagājušā nedēļā eh, savu konferenci. Es pārstāvu Eiropas parlamentu tajā. Citu svarīgu tematu starpā runājām arī par to, ka visas VTTC pārstāvētās puses ir vienisprātis, ka ir nepieciešama vīzu režīma atvieglojumi, tika pieminēta arī Eiropas Savienība. Un es vēlos jums lūgt iepazīties ar visiem pēdējiem paziņojumiem presē, ko VTTC ir snieguši. Padome un Bulgārijas prezidentūra arī ir organizējusi konferences. Man ir liela cieņa pret Bulgārijas prezidentūru, jo viņi saturiski ir ļoti labas konferences saplānojuši un organizējuši. Un eh, šīs konferences notika Sofijā, un tās ļoti noderīgas. Eiropas turisma organizācija pavisam drīz Vīnē organizēs savu kopsapulci. Arī tur es pārstāvēšu Eiropas parlamentu Un pēdējās dienās ir arī izveidota tīmekļa vietne ar nosaukumu Eiropas galvaspilsētas. Iesaku jums iepazīties ar šo tīmekļa vietni, tur tiek apskatīti temati, kas ir ļoti svarīgi ņemot vērā mūsu uh, balvu pasniegšanas ceremoniju. Eduardo rakstiski atskaitīsies par ETC sanāksmi. Vēlos norādīt saistībā ar visiem šiem notikumiem uh, un, ka, un kopsakarību ar daudzgadu finanšu schēmu parlaments februārī lēma, ka mums būs sava budžeta līnija jāpieprasa tieši mūsu tematiem. Šobrīd notiek sarunas par to. Pagaidām nevaru teikt, ka mēs būtu ko panākuši šajā jautājumā. Turisma jomas eh, lobbyis nav vēl pietiekami stiprs Kaut arī mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, bet lobēšanas darbs eh, joprojām ir pārāk vājš. tā nav Žkovskas kundzes atbildība, tā ir kopēja atbildības joma visiem kolēģiem, eh, kas kopīgi uzrakstīja vēstuli Junker kungam un Otinger kungam, kurā mēs prasam, lai turisma nozare tiktu iekļauta kā atsevišķa temats sarunās par budžetu. Vēl viena svarīga lieta saistībā ar vīzu kodeksu un vīzu sistēmu. Šobrīd eksistē ietvara plāns, un tur ir nepieciešams arī tran komitejas atzinums. Tu, tomēr, diemžēl, daudzas mūsu iniciatīvas nav iekļauts šai priekšlikuma tekstā, kaut gan no citām komitejām gan. Tā kā tas tāds daļējs panākums. Mēs vēlamies mūsu vīzi iniciatīvu tomēr veiksmīgāk aizstāvēt sarunās. Tagad esam nonākuši pie mūsu uzklausīšanas temata. Vēlos pateikties mūsu priekšsēdētājai, kura akceptēja mūsu priekšlikumu organizēt šo uzklausīšanu. Parāk maz mēs diskutējām par saikni starp Brexit un turismu. Par to, ko nozīmē apvienotās karalists izstāšanās turisma nozarei. Uh, Daudzi uzskata, ka Brexit vispār neietekmēs turismu. Nu, tā, diemžēl, tas nebūs. Tas skars gan aviolīnijas, gan turisma organizācijas. Tie ir spēlētāji, kas plāno savu darbību vairākus gadus uz priekšu. Viņi ir spiesti to darīt. Un viņi jau jūt, ka periods pēc apvienotās karalistas izstāšanās ir saistīts ar lielu neskaidrību, nenoteiktību. 76% britu, aptuveni 47 miljoni britu, kā galveno galamērķi aptaujās eh, ir uzrādījuši Eiropu saviem ceļojumiem. Un liela daļa no turistiem Lielbritānijā nāk tieši no Eiropas. Tā ir ļoti liela nozare. Un Brexit rezultātā šī nozara var nopietni ciest. Vispirms vēlētos eh, pieminēt mūsu viesus. Pirmais būs Dženkins kungs, katram septiņas minūtes, ne vairāk, un dodu vārdu tad vispirms Dženkins kungam. Paldies! Man ir liels gods uzrunāt jūs šobrīd. Mans vārds Toms Dženkins. Esmu Eiropas Tūrisma asociācijas ETA vadītājs. Mēs popularizējam Eiropu kā galamērķi visā pasaulē. Daudzām organizācijām ir pārstāvniecības apvienotā karalistē, un viņi ir ļoti nobažījušies par Brexit. Šeit mēs varam atsaukties uh, uz Čērčilu, kurš eh, situācija Krievijā rakstīja, ka tā ir eh, mīkla, kas ietīta mistērijā un kuru aptver enigma. Uh, Un, ka, lai to atrisinātu, ir jāskatās uz nacionālām pašu interesēm Krievijā. Jāsaka, ka tu, to ir absolūti grūti saskatīt vispār, bet Briselē joks, kas ceļo, ir ļoti, eh, ļoti aktuāls ka um, mafija izdara priekšlikumu, kur, no kura nedrīkst atteikties, bet Brexit gadījumā tiek izteikts priekšlikums, kur nav iespējams saprast. Himēra šeit jūs redzat, tā, tas pirmkārt ir hibrīds, kur ir lauvas ķermenis ar čūskas asti un nav gluži mājdzīvnieks. Un tāpat ar Himēru apzīmē arī fantāziju. Nu, tieši tas šobrīd būtu izmantojams kā raksturojums Brexit procesam. Tur pietrūkst e, intelektuālā kapacitāte saistībā ar faktiem. Bet mums uzņēmumiem, kas strādā turismu jomā, ir vajadzīgi fakti. Un fakti šobrīd pietrūkst Brexit kontekstā. Līdz ar to es vēlētos noskaidrot, ko mēs varam darīt, izsakoties par šo stingro un e, vieglo scenāriju Brexitiem, Brexitam. Lielākā pievienotā vērtība turismā ir pārdošana. Pārdošana ir tā, e, kas ļauj pārdot biļeti, kur pašas maksā ir tikai papīra vērtība, uh, bet eh, vērtība ir vairāki simti eiro. Un vislielākie draudi ir PVN sistēmas eh, un eh, vienošanās sabrakums starp valstīm. Tas nozīmētu, ka Eiropā, ja PVN sistēma vairs netikt izmantot, būtu, rezultāts būtu katastrofāls. Visvarīgākais komponents turismā ir cilvēki. Un ja būs smagais scenārijs Brexit, tad nu, ka būs kata, katastrofāls e, rezultāts attiecībā uz cilvēkiem, kas strādā turisma jomā. 70-80% e, e, no iedzīvotājiem, no darbiniekiem Britu turisma aģentūrās ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Lielbritānijas pilsoņi. Tad, piemēram, ASV turisma operatori e, nolīgst britu darbiniekus, lai e, šeit e, palīdzētu ASV turistiem. Mēs redzam, ka turpinās nenoteiktība, neskaidrība saistībā ar Brexit. Mēs redzam, ka arī investīcija apmērs apvienotāju karalistē samazinās. kādas varētu būt e, izmaiņas e, regulējumā saistībā ar Brexit? Mēs redzam, ka šobrīd ir lielas uzsvars uz harmonizēšanu. Visas nozares nevēlas dubultus e, noteikumu kopumus. Un ja notiek pārāvumi harmonizācijā, tad uzņēmumi būs eh, spiesti apvienotā karalistē dibināt filiālis Briselē vai citur Eiropā. Viņiem būs jānodarbina cilvēki tur, kur tas ir nepieciešams, tur, kur tas tiek pieprasīts. Jo turismu biznesā četras brīvības ir ļoti svarīgi. Mums e, svarīgi liekas radīt uzlabojumus biznesa vidē direktīva attiecībā uz eh, ceļošanas eh, pakalpojumiem ir ļoti svarīga šajā jomā. Un, un tā ir joma, kas ļoti strauji mainās, un tā tas ir bijis arī pēdējos gadus. Mums ir nepieciešams nekavēties sākt jaunas reformas. Šīm diskusijām ir jāsakās, jāsāks jau šobrīd jautājums. Ņemot vērā, ka apvienotā karalists viens no lielākajiem tirgiem Eiropā, kāda būs ietekme uz šo lielo uh, tirgu? Vai tiks ietekmēta izaugsme? Jā. Un nu, pie tā mēs varam arī palikt. Mēs pārdodam Eiropu kā Eiropas pakalpojumu ekonomiku. Parīze, Londona ir lielākie galamērķi kā, kā paketi. Ko mēs pārdodam? Mēs pārdodam pakalpojumu ekonomiku Londonā un Parīzē. Pieaugot administratīviem slogam Londonā un Parīzē, tas nozīmē, ka samazinās Eiropas pievilcība. Sarunvedējiem mans galvenais vēstījums būs šāds kā visas eh, tirzniecības sarunās, eh, Mēs e, cīnāmies par status quo saglabāšanu pēc iespējas ilgāk. Un sarunvedējiem, e, ka uzskata, e, gluži kā divi cilvēki, kas noliekuši galvas virs dēlīša, ar kuru izsauc garus, tad vienīgais, uz ko viņi var cerēt, ir Deus ex machina. Nu, cerams, ka šīs nacionālās e, pašu intereses arī tiks ņemtas vērā. Uh, Paldies! Perfekt, septiņās minūtēs iekļavāties. Jā. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam Markam Tanceram, kas ir no ceļojumu asociācijas. Lūdzu, jums vārds un septiņas minūtes. Uh, to speak today. Um, Sveicināti, paldies par uzaicinājumu šodien runāt. Mums ir 1200 korporatīvo darb, eh, dalībnieku. Mēs esam lielākā apvienotās karalists ceļojumu asociācija. Un mēs eh, tātad palīdzam nokļūt eh, apvienotās karalists pilsoņiem otrpus kanālam pārsvarā uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs, protams, ļoti uzmanīgi iepazināmies ar to, kādas sekas ceļojuma nozarē atstās Brexit, kā tas ietekmēs turistus. Mēs uzskatām, ka status quo mums ir paprātam. Un tas, kādas vienošanās esam panākuši, īstenībā ir uzlabojis situāciju, ir vieglāk nokļūt daudz viet, un mūsu mm, dalībnieki arī nevēlas kaut ko mainīt, jo regulējums, kas ir spēkā, ir ļoti labs, un tas ļauj arī uh, radīt lielāku pašpaļāvību patērētāju vidū. Mēs arī veicām datu apkopošanu Eiropas Savienībā, arī septiņos lielākajos tirgos. 53 miljonu ceļojumu uz Eiropas Savienību ir notikuši 2016. gadā, 37 miljārdi eiro bija šī papildus radītā vērtība Eiropas Savienības tautsaimniecībām. Uh, Un mēs runājam par Sunshine 7 eh, šīm tautsaimniecībām, kas ir arī radījušas vēl papildus pēļņu 28 miljārdu apmērā. Jāsaka, protams, eh, ir jāpiemina arī tās valstis, uz kurām dodas apvienotās karalists pilsoņi. Uz ko balstās mūsu um, veiksme? Mēs vēlamies arī šīs priekšrocības saglabāt pēc Brexit. Pirmām kārtām aviācija. Vairums turistu ierodas e ES um, ar lidmašīnu. Uh, tādēļ šis um, atvērto debesu nolīgums ir nesis ļoti daudz tādā veidā mēs runājam ne tikai par avio biļešu cenu samazināšanos, bet arī par to, ka ir uh, tagad pieejamāki mm, vienkāršāk daudz galamērķi. Mēs gribam, lai tas tā arī paliktu spēkā abu pušu interesēs. Turisma nozare arī ir attīstījusies, ir jaunas lietotnes, digitalizācija šeit, protams, ir nozīmējusi progresu. Protams, jādomā par vienoto tirgu, par darbinieku tiesībām. Tagad šie jautājumi tiek ļoti daudz apspriesti. Arī tas spēcīgā mērā ietekmē referendumu. Ir arī, protams, brīva pārvietošanās pāri Eiropas Savienības robežām. Mēs izmantojam ļoti daudz eh, no tās pašas infrastruktūras, ko izmanto kravu pārvadātāji. Un ja tagad krava un arī eh, cilvēki, pilsoņi nevarēs brīvi tikt pāri robežām, tas, protams, arī turisma nozarei nozīmēs spēcīgu triecienu. Tas varētu nozīmēt arī ilgas kavēšanās pie robežām, ja būs visi dokumenti atkal jāpārbauda. Mēs arī esam veicinājuši patērētāju uzticēšanos turisma nozarei, pateicoties arī dažādām um, vienošanām, runājot par apdrošināšanām, gan personu apdrošināšanu, gan automašīnu apdrošināšanu, arī uh, jāpiemina viesabonēšanas cenu atcelšana, kas ir liels ieguvums tad, kad ceļojat. Mēs nevēlamies, protams, zaudēt šīs privilēģijas, mēs vēlamies tās saglabāt, vēlamies uh, izvairīties no tādas smagas izstājas. Ja nebūs nekādas vienošanās arī par aviāciju, ir vispār grūti iedomāties, ko tas nozīmēs turismam. Tas būs patiešām katastrofāli un nevajadzētu būt arī tādai neskaidrībai, kad, piemēram, 2020. gadā ne turisti, ne uzņēmēji zinās, kas tad īsti notiks tālāk. Mēs esam sadarbojušies arī ar Vestminsteru, ar valdību, lai varētu labāk apzināt, ko tas nozīmēs mums gan ekonomiskā, gan sociālā jomā. Esam arī ļoti daudz sadarbojušies ar uh, tām valstīm divpusējas, kurām dodas visvairākie uh, apvienotās karalists pilsoņu. Mēs, protams, visu to vēlamies saglabāt, bet ekonomika un uzņēmē darbības gars nevienmēr iet roku rokā ar politisko naratīvu. Īsnībā atbildes ir bijušas tādas ļoti retoriskas, nav īsti viegli izprast, kas tad notiks nākotnē. Premjerministre jau ir novilkusi vairākas sarkanās līnijas, bet izstāsta, ka tās nav tik uh, dziļi novilktas, iespējams, tām ir pārkāpt runājot par aviāciju un citām jomām. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt uh, strādāt kā ierasts. Un ES tiesas judikatūra īstenībā arī atzīst, ka mēs nevaram tik ātri kaut ko tagad mainīt. Protams, mēs neesam pārāk uh, priecīgi par valdības darbu, bet. Mēs, protams, visu nevaram iegūt, visu nevaram panākt, un bez noteikuma ievērošanas nevar būt arī pilnīgas brīvas, neierobežotas piekļuvas. Protams, mēs arī uh, diskutējam ar uh, brītiem, ar pilsoņiem, ne tikai ar valdību. Uh, Mēs gribam zināt, kādas ir mūsu patērētāju intereses. Šeit iepazīstoties ar skaitļiem, ja netiks panākt laba vienošanās, tad cietīs abas puses, gan Eiropas Savienība, gan uh, Lielbritānija. Bet mums vajadzētu no tā izvairīties. Paldies! Paldies, Mārk! Nākamais, kas uzstāsies, ir Gustavo Martinjē no Valencijas reģiona. Viņš pārstāv Nextūru. Mēs eh, visi ļoti labi zinām, ko tas nozīmē. Lūdzu, jums tagad vārds. Paldies! Runāšu spāņu valodā. Es varbūt nevarēšu tik vienkārši iekļauties septiņās minūtēs kā iepriekšējā runātāja, bet nu centīšos. Ja mēs runājam par tādu reģionālu redzējumu, es šeit pārstāvu Valencijas reģionu no Spānijas. Mēs uh, esam Nextūr, kas ir Eiropas uh, turisma reģionu tīkls. Runājot par Brexit, ir visai grūti tā tālu paredzēt, kas tad notiks pēc tā. Bet eh, mēs vēlētos nedaudz pastāstīt par šo reģionālo dimensiju. Un ko mēs uh, esam sapratuši pēc pirmās sarunu kārstas. Runājot par šo pagaidu vienošanos, daudz reģionu to vērtē atzinīgi. Uh, Protams, mums būs arī jādomā par dažādām juridiskajām finesēm, eh, sociālo drošības sistēmu koordināciju, pilsoņu tiesības un arī kvalifikācijas sastarpēja atzīšana. Kā jau eh, tika teikts, eh, nav bijusi vienošanās ne par ko, kā, kamēr nav bijusi vienošanās pilnīgi par visu. Daudzas nacionālās delegācijas ir sagatavojušas savas nostādnes rakstiski un ir arī paudušas savas raizes par iespējamām Brexit sekām. Arī reģiona komiteja ir publiskojusi vairākus uh, Eh, dokumentus. Jau eh, divas reizes ir tikusies eh, Brexit īpašā intergrupa, kurā ir pārstāvēti 20 reģioni. Mēs vēlamies izkopt labu dialogu. Nav nekāds noslēpums, ka Brexit negatīvi ietekmēs mūsu nozari tāpat kā daudzas citas. Tādēļ jau tagad ir jāmēģina paredzēt, eh, cik liela būs šī ietekme uz turismu, lai mēs varētu uh, tās radītās sekas pēc iespējas labāk absorbēt. Reģionu komiteja strādā Eiropas līmenī, sazinoties arī ar vietējām reģionālajām struktūrām, kas jau tagad daudz uh, analizē to, kā Brexit ietekmēs daudzas tautsaimniecības jomas. Ir bijusi arī konference veltīta jūras un perifērajiem reģioniem. Visos šajos pasākumos ļoti rūpīgi tiek izvērtēts tas, kādas sekas Brexit atstās uz tautsainīcību. Es ļoti atvainojos, saka runātājs, nedaudz aizrāvus un aizmirsu par savu prezentāciju. Ja runājam par Nextor struktūru. Šis ir tīkls, kas strādā, lai veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu turistu. 33 eh, eh, vienības strādā Nextur, pārstāvot eh, reģionālās struktūras, un mēs arī sadarbojamies ar akadēmisko un izpētes um, struktūru pārstāvjiem. Šis tīkls pastāv jau desmit gadus, un tas radās, jo reģioni apzinājās, ka ir nepieciešams labāk sadarboties un arī apmainīties ar paraugu praksi. Arī apvienotajā karalistē ir mūsu partneri. Viens ir Skotijā, kas šodien pat ir ieradies uz uzklausīšanu. Mēs arī koordinējam savas aktivitātes ar Spāņu delegāciju reģionu komitejā un izdevās sagatavot kopīgu arī tādu pozīcijas dokumentu, mēģinot izprast Brexit ietekmu uz turismu. Protams, eh, daudzi ceļotāji patērētāji zaudēs daļu no savām tiesībām. Mēs jau ļoti labi tagad varam apzināties, kā tas eh, ietekmēs gan Britu, gan Eiropas uzņēmums, kas strādā abās kanāla pusēs. Mēs te runājam par sociālo drošību, valsts konkursiem, digitāliem pakalpojumiem, viesabonēšanu, finanšu pakalpojumiem un tā tālāk un tā joprojām. Spānijas reģionos arī esam noraizējušies, piemēram, par to, kas tālāk notiks tirzniecības lauciņā. Par, protams, tas varētu arī nelabvēlīgi ietekmēt britu ekonomiku, eh, varētu pazemināties ehm, mārciņas kurs, arī nekustamo īpašumu tirgus eh, varētu ciest, un tas uh, neglābjami ietekmētu arī situāciju Spānijā. Mēs, protams, nevaram precīzi visu paredzēt līdz pēdējām detaļām, vai būs šis uh, cietais vai smagais breksits, vai tas būs tāds maigs breksits. Tas arī jau ir ietekmējis nekustamo īpašumu tirgu Spānijā, arī Valencijā cenas ir pazeminājušās. Tas ir svarīgi, jo Britu pilsoņi iegādājas daudzi brīvdienu, mājas brīvdienu pajumtes Spānijā. Nu, mēs jau tagad redzam Brexit sekas. Daudzi arī ierodas Spānijā kā turisti uz ilgāku laiku, īrē mītni, ir arī daudz ekspatriētu brītu pilsoņi, sevišķi Valencijas reģionā, daudz uh, turistu no Lielbritānijas. Protams, neizbēgam tas ietekmēs mūsu um, reģiona ekonomisko situāciju. Šajā attēlā jūs varat redzēt, kā tas uh, precīzi ietekmēs uh, turismu. Es atvainojos, ceru, ka iekļaušos sev atvēlētajā laikā. Uh, runā, saka runātājs. Apvienotās karalistas turisti ir pirmā lielākā turistu grupa, kas apmeklē Spāniju, un ja viņu, piemēram, pēc Brexita izdos uz priekšroku citiem galamērķiem, eh, tas eh, nodarīs mums kaitējumu. Ja būs atkal, piemēram, robežu kontrols, eh, dokumentu kontrols, nu, tas radīs papildus šķēršas un ērtības. Sevišķi noraizējušies esam pār mūsu vietējo turismu nozars darbinieku tālāko likteni, kas notiks ar gidiem, ar uh, suvenīru veikaliņu īpašniekiem, ar daudziem citiem sektoriem, kas ir saistīti ar turismu. Tas, protams, uh, ietekmēs daudz plašāks uh, tautsaimniecības jomas, ne tikai turismu tā izolēti. Apvienotā karaliste mums ir ļoti nozīmīgs partners turisma jomā. Ja runājam par um, nekostamo īpašumu, pieprasījums no Britu puses ir pazeminājies jau kopš 2016. gada beigām. Jāsaka, tas patiešām ir visai šokējoši gandrīz 30% eh, samazinājums. Ir arī daudz brītu rezidentu, kas dzīvo Spānijā. Un varētu arī samazināties lidojumu biežums uz Spāniju no Lielbritānijas. Ļoti daudz lidojumu arī ir caur Alicantes lidostu Spānijā. Nezinām, kas notiks vēlāk. Bet jau eh, pēdējo gadu laikā ir samazinājies pasažieru daudzums. Šeit eh, attēlā ir daži piemēri, kas attiecas uz Andalūziju. Andalūzijas vietējā valdība uzskata, ka nekavējoties pēc Brexit um, ekonomiskais um, samazinājums varētu būt par vienu procentu. Tas tiek uh, rēķināts attiecībā uz uh, nākamajiem desmit gadiem. Ja pieminam Andalūziju, neaizmirsīsim arī Gibraltā, Gibraltāru, kam tiek pievērsts īpaši daudz uzmanības Brexit sarunās. Nākamajā slaidā attēlā jūs redzat datus par Beļģijas reģionu, Flandriju. Arī Flandrijā ierodas ievērojams turistu skaits no Lielbritānijas, un mm, ar 2016. gadu jau par 1,4% ir samazinājis brītu turistu skaits šajā reģionā. Tagad noslēgumā daži ieteikumi, kuriem gribēju pārskriet kopā ar jums. Pirmām kārtām nevajag domāt par tādu smago vai vieglo breksitu, bet par pilsoņiem draudzīgu breksitu, jo tie jau būs pilsoņi pirmām kārtām, kas uz savas ādas izjutīs tā visa sekas. Reģionu komitejai un vietējiem uh, reģioniem arī ir jātiek uh, iesaistītiem uh, šajās sarunās, jo ļoti daudz no tā, kas tiek apspriests izstājas sarunās, uh, attiecas tiešā veidā uz reģioniem un reģionālajām struktūrām ir jāsamazina nelabvēlīgās ekonomiskās sekas, ko izraisīs uh, Brexit, jau domājot par preventīviem pasākumiem saulaicīgi. Domājot par nākamo DFS un iespējamiem samazinājumiem, jāapzinās, kas, ko tas nozīmēs arī reģionālajā līmenī, ne tikai Eiropas līmenī. Jādomā arī par veselības aprūpi, veselības apdrošināšanu, savstarpējo sociālo pabalstu un pensiju schēmu atzīšanu. Arī birokrātijas līmenis varētu paaugstināties, tas nelabvēlīgi ietekmēs komerc um, praksi un arī tirzniecību. Paldies! Thank you so much, muchas gracias. Lielas paldies! Tagad mēs no Valencijas pārcelsimies uz Skotiju, un es eh, došu vārdu Malkolam Rafhedam eh, eh, no organizācijas Visit Scotland. Lūdzu. My name is Malcolm Ruffhead. I'm the... Malcolms Ruffheads ir mans vārds. Es esmu izpildo direktors organizācijā Visit Scotland. Mēs eh, organizējam dažādas pasākumus, gan sporta, gan kultūras, gan uzņēmēju pasākumus. Eh, un turisms eh, ir ļoti svarīgs komponents Skotijas ekonomikā. Tas ir viens no sektoriem, kas eh, aug visātrāk un runājot par nodarbinātību, darba vietām, turisms šai ziņā arī dod eh, savu ieguldījumu. Es starp 2008 un 2014 gadu eh, turisms Skotijā ir pieaudzis par 42%. Un no, nu, darba vietas ir palielinājušās par 11% šajā pašā starplaikā un pēdējos gados vēl par 9%. Tas ir visaugstākais nodarbinātības līmenis tieši turisma nozarē, kopš vispār šie dati tiek analizēti. 2016. gadā Skotija piesaistīs 14,3 miljoni, tas radīs 18 miljonu mārciņu un 142 eh, ceļojumi bija bez eh, naktsmītnes un vēl 9 miljardi mārciņu ienākumu. Un tad eh, kopumā ar mm, milzīgu ietekmi uz Skotijas ekonomiku, kas ir vērtējums daudzos miljardos mm, mārciņu. Un tad eh, mēs eh, tiešām esam lepni ar saviem sasniegumiem un esam noraizējušies eh, par to, ka Brexitam varētu būt negatīva ietekme un varētu arī tas negatīvi ietekmē turismu pieplūdumu. Um, Skotijā. Eiropas Savienības pilsoņi, kas apmeklē mūsu nu, uh, pavalsti ir, ir ļoti svarīgi. Mums 42 no visiem turistiem ir nāk no Eiropas Savienības valstīm, un tie dati par um, pēdējiem trim gadiem līdz 16 gadam. Mēs salīdzinājām gan ES valstu turistus ar citiem. 1,4 miljonu ceļojumu gadā ir um, skaits, ceļojumu skaits, ko veic ES iedzīvotāji, pilsoņi 100 miljonu mārciņu ir tēriņi un e, lielākie e, ceļotāji ir no Francijas, Nīderlandes un Vācijas, kas apmeklē pat vairāk kārtīgi. E, parasti ceļo no 25 līdz 40 gadiem. Jo, veci cilvēki, un pēdējās gados auga arī apmeklētājs skaits vecu grupā no 40 līdz 45 gadiem. Tad e, šim, e, šiem te turistiem ir ļoti milzīga nozīme. Un e, tā kā mūsu organizācija ir apkopojuši šo praksi, mēs gribam dalīties ar savu labāko, šo labāko praksi. Mēs runājam par sociālo turismu, par pieejamo, par turismu, par. Uh, balso, mēs balsamies uz datiem, mums ir labs mārketinga, pra, mārketinga prakses. Un e, sadarbības ziņā mēs esam daļa no DNP organizācijas, un mēs esam veidojuši pēdējos gados arī stingras partnerības ar Eiropas partneriem. Šīs sadarbības ir bijušas mums ļoti auglīgas. Uh, un mēs ļoti ceram saglabāt šo sadarbību arī turpmākajos gados. Lēmums par Brexitu liek uzdot svarīgus jautājumus šai šīs nozars nākotnē, tīpaši viesu no, uzņemšanas nozare. Mēs, jūs jau dzirdējat daudz piemērus no iepriekšējiem runātājiem, es negribu atkārtot to, ko viņi jau teica, bet es teikšu tā, ka um, Britu turisma industrijas pētījums uzrāda, ka 75% no uzņēmiem uzskata, ka izmaksas Brexit rezultātā pieaugs. Uh, un uzņēmumi uzskata, ka tas būs dēļ mārciņas kursa izmaiņām un arī mainīsies darbspēka izmaksas, ja darbinieku status mainīsies pēc Brexita. Vēl citas lietas arī ar lielu jautājumu zīmi ir ļoti svarīga šī turisma industrija, kā jau teicu, Skotijas eh, uzplaukumam un sabiedrībai kopumā. Un runājot par apmaiņas kursiem, pēc 2016. gada sākumā mēs konstatējām, eh, ka notika mācības devalvācija, kas stimulēja pieprasījumu, bet jūs nevarat veidot ilgtermiņa um, stratēdijas balstoties uz īstermiņa kursu ieguvumiem. Eh, tad par Skotijas reputāciju pēc Brexit balsojuma. Šeit nav nekāda pierādījuma, ka būtu eh, kaut kāda negatīva ietekme uz Skotijas pievilcīgumu kā galamērķi es pilsoņiem, un tas ir atspogļojis arī to darbu, kas notiek Eiropā, lai nodrošinātu, eh, ka viesi Skotijā vienmēr ir gaidīti. Mums ir ļoti stingra kampaņa, eh, lai piesaistītu apmeklētājs. Tomēr mēs nevaram būt būt apmierināti, mums ir jāturpina strādāt, jo ļoti svarīgi joprojām turistiem, turistiem ir spēt atbraukt uz Skotiju un jebkuras papildu izmaksas vai kaut kāds barjeras noteikti ir jānovērš. Un tā mēs esam nonākuši pie brīvas eh, darba spēka kustības no Eiropas Savienības. Eh, tas eh, ir tiešām tāds liels bāžu elements turisma industrijai Skotijā un viesmīlības sektoram vispār. Un do, mēs domājam par to, kādā veidā mm, sakārtot mm, šo nodarbinātības problēmu, lai darba spēks būtu pietiekamā daudzumā. Mm, tas ir nepieciešams, tas veicina mūsu. Uh, izaugsmi, un eh, Viesmīlības asociācija Skotijā konstatējas, ka 56 tūkstoši, kas strādā viesnīcās, un 124 tūkstoši mm, restorānā eh, ir, ir mm, no ēst dalībvalstīm. valstīm ir, tie ir Eiropas darbinieki un citi migranti kā darba spēks. Un tas ir salīdzinot ar 190 no tūkstošiem, kas dzīvo Skotijā. Tātad tas sastāda, šie viesrādnieki sastāda milzīgu skaitu Kopumā tās ir 23 valstis, kas, eh, kur ir darbinieki, un no eh, katras valsts ir eh, nākuši savi speciālisti, kas ar savām zināšanām par turismu, un mums ir pilnīgi skaidrs, ka ietekme no tā, ka mēs varam zaudēt ES darbiniekus, um, būs ļoti liela, un tāpēc arī dažādi iesaistītie, interesētie lobē valsts struktūras par to, ka ir nepieciešams tomēr padomāt arī par turismu sektoru, tad, kad nonāks līdz sarunām par to, to, kā apvienotā karalista atdalīsies no Eiropas Savienības kopumā. Lai arī kāda nebūtu mm, Brexit ietekme, Visit Scotland joprojām turpinās darboties partnerības gaisotnē, joprojām mēs gribēsim uzņemt apmeklētājs no Eiropas Savienības. Mēs mm, esam parādījuši veiksmīgi mūsu spēju uzņemt viesus. Mēs arī spējam produktīvi atbildēt uz izaicinājumiem, atcerties kaut vai šo vulkānu pelnu krīzi. Un mēs esam gatavi arī strādāt tālāk ar mūsu partneriem visā Eiropas Savienībā, arī turista, turismu kontekstā. Mēs zinām, ka turismu galvenmērķi visi sastopas ar izaicinājumiem, jo turismu vēlmes ir digitāli mobilās tehnoloģijas mainās, vispār intereses e, mainās, un mums ir jābūt ne tikai konkrētiem, bet arī iekļaujošiem. Mēs Skotijā esam gatavi e, strādāt tā, lai mēs varētu izpildīt visus šos uzdevumus, lai mēs strādātu sadarbības gaisotnē un varētu izpildīt visas vajadzības, kas izriet no nozars nākotnē. Paldies! Un es ļoti ceru, ka mēs turpināsim strādāt kopā arī pēc bre Brexita, jo Skotija ir viena no aktīvākajām valstīm, kas piedalās turisma apritē mums noteikti ir vajadzīgs Skotija arī pēc Brexita. Tālāk nākamais runātājs ir Nigels Morgans, biznesa departamenta vadītājs, pārstāv, pārstāvs Onzija universitātes menedžmentu skolu. Lūdzu jums vārds, Morgan kungs. Paldies, liels paldies par to, ka aicinājāt man uzstāties šajā konferencē labums no tā, ka es esmu pēdējais runātājs, ir tajā, ka droši vien tas, ko teikšu, būs līdzīgs jau tam, ko jūs dzirdējāt, ko teica iepriekšējie četri runātāji. E, tā man ir arī attēlu, un te jūs redzat e, šo e, statistiku, par ko runāja arī pārējie kolēģi. Eiropas uh, turisma ekonomika balstās uh, uz sociālo iekļaušanu, ilgspējīgu attīstību un biznesa attī uh, attīstību un izaugsmi. Eiropas Savienības un apvienotās karalistes ekonomikas ir ļoti cieši saistīts, uh, un es varbūt nestāstīšu detalizēti par visiem šiem cipariem, jo mēs jau dzirdējām daudz statistikas, un mēs saprotam arī, ka starp abām ekonomikām pastāv ļoti liela savstarpēja atkarība. Tad šeit ap, apvienotajai karalistei ir um, Eiropas tirgi, ir lielākie tirgi, tur saistīti ar lielāko izdevumu daļu. Tālāk skatāmies, uz kuriem tad ceļo apvienotās karalists iedzīvotāji. Mēs jau šobrīd esam panākuši tādu situāciju, kad Spānija, Grieķi, Grieķija un Kipra par, um, ir izteikušas bažas par to, ka um, turisti no apvienotās karalists varētu samazināties ilgtermiņā. Un viens no, no iemesliem ir vienotais tirgus. Uh, tālāk, uh, un tā, tā, attiecīga valstu mijiedarbība vienotajā tirgu. Uh, tālāk vēl, vēlreiz atkārtošu to, ko teica man kolēģi. Turisma ekonomika ir ļoti svarīga apvienotāja karaliste. Uh, Tas ir pats svarīgāk Lielbritānijas ekonomikai um, nekā automobīļu industrija vai lauksaimniecības industrija. Un tāpēc viens no izaicinājumiem, kas uh, mums ir, uh, kopumā runājot uh, par apvienoto karalisti, ir tas, ka es uh, vēlreiz, uh, vēlreiz gribu pasvītrot, cik ļoti svarīga tomēr šī turisma nozara ir kopumā apvienotās karalistas ekonomikai. Tālāk nākamajā attēlā mēs redzam, ka turisma industrija šobrīd uzrāda labus uh, rādītājus, atkārtot Malkolmu teikto, ir ļoti svarīgi, lai mēs neveidotu mūsu nākotnes programmas uz īstermiņa, īstermiņa kaut kādiem ieguvējiem. Šobrīd mēs kustam labumu no ļoti īstermiņa valūtas devalvācijas, bet uh, jāskatās ir plašāk, kā tas darbosies no Afrikas karalistas perspektīvas. Gribam, lai gan uzņēmēji, gan arī parasti turisti ceļotu tāpat kā līdz šim un saņemtu visus iegūmus. Tālāk nākamais ir mans mīļākais slaids visā prezentācijā. Es redzu Brexit kā aizbergu, mēs redzam sekas kā aizbergu nezemo daļu, un vislielākā daļa no E, e, Brexit sekām tiešām uz šo brīdi nav saskatāms, nav redzams e, arī tiem, kas ir atrodas ap šo problēmu, kā skatiem un ieinteresētiem. Nākamajā attēlā mēs atkal turpinām pieminēt galvenos izaicinājumus. Šie izaicinājumi vai problēmas ir saistīti ar status quo uzturēšanu, kādā veidā mēs tiksim galā ar potenciālajām izmaiņām, kā notiks šī appusējā sadarbība, noregulējums starp dalībvalstīm, kādā veidā mēs atrisināsim APD jautājumu, kā tas ietekmēs apvienotās karalists un Eiropas Savienības cilvēkus turistus. Tālāk par šiem brenda zīmola izaicinājumiem. Es neesmu tāds, kas nāk no nozars, es drīzāk esmu pētnieks, un pētnieki konstatē, ka šobrīd runājot par izmaiņām zīmolā, situācija ir ļoti neskaidra. Atsevišķi interesēti uzskata, ka jau šobrīd Brexitam ir negatīva ietekme uz reputāciju, apvienotās karalīsts reputāciju. Uh, Šeit ir attaujāti arī World uh, London Travel Market um, dažādi iesaistītie un tāds rezultāts pēc šī pētījuma. Uh, tālāk nākamajā attēlā ir atkal statistika par dažādiem, dažādām turista kategorijām. Tas ir atkarīgs no tā, kam jūs vaicājat uh, šo jautājumu. Ja jūs um, vaicājat šo jautājumu par um, apvienotās karalistes veidolu. Uzdot šo jautājumu tiem, kas nav ēs pilsoņi, tad eh, konstatēsiet, ka Lielbritānija joprojām ir atraktīva, bet varbūt kaut kādā līmenī to ietekmē arī šis labais apmaiņas kurs. Eh, un tālāk eh, ir vesela rinda jomu, kur mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību. Nu, jau šobrīd ir tā, kā apvienotā karalīs tas turisti maksā dārgāk par saviem atvaļinājumiem Eiropā kā mēs nosargāsim mūsu transporta savienojumus, kā mēs rīkosimies ar izglītību. Es eh, tiešām varu tikai eh, kā teoreiz pasvītrot, ka tā būs eh, pilnīga katastrofa, ja aviācijas sektorā nevarēsim panākt vienošanos. Un, un, un ja nebūs pasaules noteikumu, uz kuriem mēs varētu atkāpties un paļauties kādā veidā mēs aizsargāsim patērētāju tiesības. Es ļoti ceru, ka mūsu Brexits būs labvēlīgs pilsoņiem. Un arī doma par to, kā mēs varētu uzturēt savu konkrētu spēju, kā mēs varam palikt kā pievilcīgs galamērķis, ņemot vairāk arī visā Eiropas Savienībā eksistē dažādas piedāvājuma paketes. Nākamajā attēlā. Uh, Es eh, gribu pasvītrot sekojošo. Mums ir šeit eh, jārunā eh, par tādu izaicinājumu kā mobilitāte, gan turisma, gan viesmīlības nozare. Es pilsoņu skaits, kas strādā turismā un viesnīcās, šeit ir grūti visu novērtēt, bet tomēr Eiropas Savienības pilsoņu darbinieku skaits ir um, palielinājies gandrīz vai pat 25% starp 2011. un 2016. gadu. Un ja mēs nevarēsim turpināt šād, šiem cilvēkiem darba vietas, tad ļoti grūti būs noturēt esošo status quo, un tas radīs uh, sarežģījums. Vēl tālāk nākamā problēma saistīta ar finansējumu no Velsas perspektīvas Velsa saņem diezgan daudz finansējuma no Eiropas Savienības būtisku summu, e, kad veidā mēs atrisināsim šos izaicinājumus, kas saistīti ar mārketingu, ar produktu attīstību, kā mēs turpināsim uzturēt šos projektus, ko finansē no Eiropas Savienības, ko mēs darīsim ar to nākotne vietējo pašvaldību turismu turismu budžet, budžeti ir fragmentēti un samazinās. Eh, tālāk šeit, šajos attēlos, eh, es runāju par Velsu, kas ir ļoti interesanta vieta, eh, un Velsas popularitāte, kā starptautiskā galvenmērķa popularitāte, ir pieaugusi, bet ja mēs gribam vēl nostiprināt šo pozīciju, tad mums jāskatās arī to saistībā ar starptautiskajiem tirgiem starptautiskie tirgi dod 10% no apmeklētājiem, no vēl pār aizjūras tirgiem un arī 20% izdevumu saistīti um, ar šo kustību. Visbeidzot, galvenās atziņas, kas mums um, būtu jāpaturprātā um, Brexit sarunu sakarā. Noteikti mums nav nepieciešams stingrs uh, Brexits Mums ir nepieciešams tāds Brexits, kur ir iespējams nodrošināt arī ļoti labvēlīgu gaisotni turismam visā Eiropā, lai uzņēmēji un atpūtnieki varētu turpināt brīvi ceļot un arī saņemt visus labumus, kā, tāpat kā līdz šim. Paldies! Thank you so much, Mr. Morgan. Paldies Morgan kungam. Mums gan nav pārāk daudz laika bet vēlos šobrīd dod iespēju kolēģiem, Eiropas parlamenta deputātiem, dot iespēju izteikties. Izabela de Monte pirmā. Grazie, kolēga, grazie. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Paldies, ka atsaucāties uz uh, iniciatīvām turismu jomā. Ķeršos uzreiz pie lietas. Šī ir komiteja, kas strādā ar transporta un turisma jautājumiem. Tieši ņemot vērā ciešo saikni starp transportu un turismu, tika veikts atsauces uz aviāciju. Mēs zinām, ka 2050. gadā dubultosies pasažieru skaits salīdzinot ar šo laiku. Ņemot to vērā, apzinoties to, ka cenām ir jābūt tādām, lai veicinātu turismu. Mēs zinām, ka uzņēmumi gatavojas pārcelt savas galvenās mītnes. Un vēl viena lieta, kas atstās savu ietekmi uz turismu jomu, ir tas, ka liela zemo cenu sabiedrība plāno pacelt savas cenas. Vai ir kādi pētījumi, kas būtu veikti par šo potenciālo ietekmi? Mēs zinām, ka zemocēnu aviolīnijas ir ļoti svarīgas, lai sasniegtu arī attālināts reģions. Parunāsim par kaut ko pozitīvu, varbūt. Londonā ir ļoti populārs galamērķis, mēs varam runāt par aptuveni 20 miljoniem apmeklētāju, bet samazinoties pirktspējai Tas varētu īstenībā palīdzēt palielināt turismu uz apvienoto karalisti. Eiropa kā galamērķis ir ļoti svarīgs, bet apvienotā karaliste varētu, piemēram, saskaras ar to, ka turismas virzienā uz apvienoto karalisti ievērojami pieaug. Nu, mēs nevaram atgriezties, protams, pie vecās sistēmas ar vīzām un pasu kontrolēm un garajām rindām lidostās. Tādēļ ir nepieciešams veikt arī ekonomisku izvērtējumu attiecībā uz to, ko tas viss nozīmēs. Par apdrošināšanas segumu. Šeit ir jāpiemina īpaši veselības apdrošināšana, kas turistiem ir ļoti svarīga. Bieži vien viņi izvēlas galamērķi, ņemot vērā arī šo principu. Un tas nozīmē, ka apdrošināšanas direktīvā ir jāņem vērā arī šie praktiskie aspekti. Un noslēgumā. Gibraltāra, kas daudziem ir sarežģīts jautājums, dažiem pat tabū. Nerunāsim varbūt par tieši Gibraltāru, bet uh, Mēs eh, sarunās eh, pieminam īriju bieži, bet Gibraltāra gan netiek pieminēt Brexit sarunās. Diemžēl šobrīd daudzas eh, normas, noteikumi ir iestrēguši padomē tieši saistībā ar Gibraltāru. Tas vienkārši nav pieņemams. Tas ir svarīgs jautājums. Tā arī tā skaitā daudz strādājuši, vairāk tūkstoši, kas ir pārcaušies uz Gibraltāru darba dēļ, un nākotnē viņi var būt nepietiekami aizsargāti. To mums vajadzētu atcerēties. Mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, šie jautājumi ir jāņem vērā. Mēs nedrīkstam aizvērt acis uz šīm grūtībām, jo Eiropas pilsoņi sagaida, ka mēs šīs problēmas atrisināsim. Paldies tālāk, Teilor kungs. Paldies! paldies visiem par viņu prezentācijām. Man īstenībā tikai viens jautājums, kuru atcīmredzot vislabāk uzdot eh, Markam Tenzeram no apta. Pavisam īsi jūs ļoti drūmi izteicāties par aviācijas pārāvumiem un atvērto debesu nolīgumu. Jūs teicāt, ka tas ir pilnīgs vaiprāts. Nu, varbūt jūs varētu mazliet plašāk aprakstīt savu redzējumu attiecībā uz sarunām, kādas iespējas jūs saskatāt Britu turistiem un arī Eiropas Savienības turistiem virzienā uz Lielbritāniju, kāda ietekme uz to visu varētu būt no pārtraukuma atvērto debesu nolīgumā. pagaidiet lūdzu. Mēs vispirms dosim iespēju uzdot visiem jautājumus, un pēc tam jums būs iespēja atbildēt. Tālāk eh, nākamais ir Markus Pīpers. Paldies, izteikšos pavisam īsi. Mēs acīm redzot dzīvojam šeit paradīzē, redzot, kas jums visiem paiet eh, garām atvērtā debesu līgums, veselības apdrošināšanas hārta, viesabonēšanas e, samazināšana, bezvīzu režīms, e, turisma budžets, patērētāja tiesība aizsardzība. Nu, vaiprāts, Eiropas Savienībā dzīvot ir vienkārši lieliski. Lieliska darba vieta. Un uh, arī gastronomijas nozarē, es acim redzot, nodarbina daudz es. Uh, Eh, darbinieki. Jūs norādījāt, ka jūs Brexit debatēs neitrāli izturēties. Tas man nav saprotams. Kāpēc jūs eh, nerīkojaties aktīvi, lai cīnītos eh, par palikšanu Eiropas Savienībā? Jūs aprakstījāt visu, cik lieliski Eiropas Savienībā daudz kas ir, bet debatēs bijāt neitrāli, un tas man nav saprotami. Jo tas man liekas ļoti dīvaini. Tad divi secinājumi. Uh, budžeta līnija turismam. Es neticu, ka tas notiks. Mums ir ārējās robežas jāaizsargā migrācijas pārvaldība, Erasmus atba atbalsts, pētniecība, infrastruktūras stiprināšana un tagad vēl turismam atsevišķi budžeta sadaļa. Nu, neticu. Mums ir jāliek uzsvars uz eh, svarīgām lietām, bet baidos, ka atsevišķa budžeta līnija Eh, Eiropas Savienības budžetā tam nebūs. Otra lieta. Visi, kuri šodien uzstājās, lūdzu, aicinu jūs izdarīt spiedienu uz eh, Britu valdību, lai būtu modelis pēc Brexit, kas būtu pēc iespējas tuvāk eh, vienotajam tirgumam. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Džila Evansa tālāk. Paldies! Paldies visiem runātājiem par ļoti interesantajām, kaut arī brīžiem depresīvajām prezentācijām. To, protams, varēja sagaidīt. Mēs apzināmies daudzas problēmas, ar kurām saskaramies, ja izstāsimies no Eiropas Savienības. Man īpaši interesēja uzklausīt reģionu komitejas uh, E, darbu, izklāstu un šo reģionu darba grupu, kas palīdzētu reģioniem pielāgoties. Par to es vēlētos arī uzzināt vairāk, ja ne šodien, tad varbūt kaut kad vēlāk. Es pārstāvu Velsu. Un viena no lietām, ar kuru mēs lepojamies, ir viesu uzņemšana. Un, iz, un klausoties par Skotiju, mēs dzirdam, ka nav šīs negatīvās ietekmes, it kā, ka cilvēki joprojām labprāt apmeklē Skotiju. Un nezinu, vai runa bija par Londonu vai par apvienoto karalistu kopumā, kad tika sacīts, ka ir īstenībā vērojams pieaugums pēdējā gada laikā turistu skaitā. Nezinu, vai tas ir vairāk saistīts ar to, ka cilvēks, cilvēki cenšas paspēt apmeklēt eh, apvienoto karalisti vēl pirms Brexit, jeb vairāk liecina par iespējamu eh, veiksmīgu attīstību nākotnē. Līdzīgi kā lielā daļā Brexit sarunu sadaļu, šeit ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet paldies katrā ziņā par šo uzklausīšanas daļu. Werner Kūnkungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī visiem runātājiem. Diezgan skaidrs izklāsts pašreizējai situācijai saistībā ar turismu gan kontinentālajā daļā, gan jo īpaši Britu salās. Lielbritānija pēc uh, paplašināšanās, it īpaši pēc uh, uh Slovākijas, Polijas, Baltijas valstu un citu Austrum Eiropas valstu iestāšanās eh, atvēra darba tirgu. Citas valsts to nedarīja, jo saskārās ar problēmām savā darba tirgu. Vācija, piemēram, uz septiņiem gadiem apturēja šo savu darba tirgu atvēršanu. Tas nozīmē, ka daudz darba ņēmēji devās uz Britu salām un lielā mērā nodarbināt tur it īpaši pakalpojumu nozarē. Tas ir ļoti interesanti, vairāk kā 200 tūkstoši Skotijā vai Velsā. Un tad ir jāpadomā, kā tiks nodrošināta eh, aizsardzība šajā sektorā. Pirmkārt, lai ievērotu tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri atrodas apvienotāju karalistē, un otrādi Britiem, kuri atrodas Eiropas Savienībā. Kā tas nākotnē notiks? Kā tas darbosies? Sasniedzamība, bezvīzu režīms, nu, izņemot Schengenu, Lielbritānija bija pilnībā integrēta, brīva cilvēku apritē, un zemo cēnu aviolīnijas lieliski darbojās. Bet šeit ir ļoti svarīgs eh, arī jautājums, vai vienalga vai pat eh, runājām par Skotiju, Velsu. Eh, pa, par Londonu es īpaši neuztraucos. Nu, pala, pa, palasot avīzes, uh, Ehm, liekas, ka Lielbritānija, Lielbritānijas eh, karaliskā ģimene gan rīzē pie mums kontinentā dzīvo, lasot par eh, jaundzimušo princi Viljamu Keits ģimenē. Jautājums atceroties par UKIP un citiem iniciatoriem Brexit ar lielajiem plakātiem – 350 miljonu mārciņu, protams, eiro taču viņi neminēs. Katru nedēļu tiek sadedzināti e, Briselē, tā vietā to vajadzētu Nacionālā veselības sistēmā ieguldīt. Tāda bija plakāta. Nu, bet kā tas darbosies nākotnē? Es domāju, mēs visi cieši sekosim politiskai notikuma attīstībai Lielbritānijā, arī attiecībās ar Eiropas Savienību. Varbūt ir kāda pagaidu vienošanās vai jauns referendums. Nu redzēsim. Paldies, vairāk deputāti nav pieteikušies uzstāties, un tagad došu vārdu tiem, kuri vēlas atbildēt. Pa vienam. Pirmais tad Tom. Lūdzu, vārds jums. Pavisam īsi. Jā, es vēlētos atgādināt, ka varbūt lielākā daļa no jautājumiem bija manam kolēģim Markam Tanzaram adresēti. Bet uh, mēs kolektīvi esam norūpējušies par daudziem šiem jautājumiem un baidāmies par ietekmi uz visu Eiropu, ne tikai uz apvienoto karalistu. Paldies! Vēlos atbildēt uz diviem jautājumiem, kas man tika adresēti par aviāciju. Viens bija par riskiem, kas ar to saistīti. Esmu pārliecināts, ka joprojām būs lidojumi starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, bet, lai tas varētu notikt, mums ir jābūt daļai no EASA aģentūras. Jā, var slēgt divpusējos aviācijas līgumus, bet ir nepieciešams uh, piedalīties jāsam. Mēs ne, neplānojam Lielbritānijā veidot savu aģentūru, kaut arī citās jomās tas tiek darīts, bet mums ir jāpanāk vienošanās par to. Ehm, un ja tas netiks izdarīts, tad tehniski mēs nevarēsim lidot. Tā kā šie ir jautājumi, kas jārisina steidzami. Tālāk par neutralitāti. Tad, kad veicām analīzi kļuva skaidrs, ka turisms un tur, kur cilvēki labprāt dodas, mēs redzam vairāk mīnusu nekā plusu nākotnē. Realtāte ir tāda, ka ja jūs teiksiet cilvēkiem, kā viņiem vajag balsot, tad viņi ar to bieži vien tiek izraisīt pretēju reakciju. Viņiem ir pašiem jānonāk pie šī lēmuma. Un ja nu mums kādreiz būs cits referendums un biznesa organizācijas iz, izteiksies eh, par tik emocionālu jautājumu, par labu vienam risinājumam, tad puse no jūsu klientiem būs neapmierināta. Līdz ar to uzskatu, ka biznesiem un uzņēmumiem un asociācijām nevajadzētu iejaukties. Bet mēs labi apzināmies, kāda ir potenciālai trūkumi. Jā, paldies. Es vēlējos atbildēt uz eh, Demonskundas jautājumiem par Gibraltāru. Nē, tas nav tabū jautājums, tam ir speciāls status, jo tur ir īpaša situācija. Eh, strādājošie, tur ir liels skaits strādājošo, kas ir pārobežu strādājošo. Es nezinu, vai par to atbild šī komiteja vai nodarbinātības komiteja, bet katrā ziņā mums tas nav nekāds tabū temats. Visas uh, lietas saistībā ar šīm sarunām par šo tematu ir publiski atvērtas. Un Gibraltārs eh, Brexit sarunu kontekstā ir viens no jautājumiem. Tālāk par starpreģionu grupas darbību Brexit jomā reģionu komitejas ietvaros. Tā darbojas tikai pāris nedēļas. Un tur ir trīs galvenās lietas. Pirmkārt, informācija apmaiņa par iespējamām sekām, kas varētu būt Brexit. Otrakārt, vēl viens svarīgs temats ir noteikti un identificēt, kurus reģionus eh, varētu visvairāk skart Brexit. Un cenš, eh, censties strādāt ar šiem reģioniem, lai mazinātu šīs negatīvās sekas. Un treškārt, tas jau ir ar skatu nākotnē, tie reģioni, ar kuriem mēs jau sadarbojamies, paskatīties, kā šī sadarbība varētu turpināties, kā tā varētu izskatīties nākotnē. Šī intergrupa šobrīd eh, tiek vadīta no franču reģiona puses, no divi līdz priekšsarētāji, no, uh, ir, no, viens ir no Basku valsts un otrs līdz priekšsarētājs ir no īrijas. Mēs esam plānojuši tikties 6-7 reizes gadā. Nākamais runātājs, paldies! Es nedomāju, ka šeit ir daudz kas papildināms. Mēs, kā nozars pārstāvi, sākam skatīties uz iespējamām sekām, ir svarīgi izdarīt pareizos secinājumus, apzināties, kas arī ir tie nezināmie elementi, par kuriem mēs nezinām pietiekam daudz. Un ir svarīgi nodrošināt, ka galu galā nebūtu neparedzētas sekas. Apdrošināšana, veselības apdrošināšana, Auto apdrošināšana, tik jau pieminēt, tas, protams, ietekmēs visu piegādes ķēdi, un mums ir nepieciešams identificēt šādas potenciālās jomas, kas tiks skarts, un pragmatiskā veidā risināt šīs problēmas. Paldies! Un Nēģa eh, lūdzu, jā, paldies! Atbildot uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem, varu sacīt, ka cik es zinu, nav būtiski pētījumi par ietekmi E, kas varētu būt uz zemo cenu aviolīnijām, mums vajag daudz vairāk datu, daudz vairāk pētījumu šajā jomā. Šobrīd pietrūks ne tikai skaidrības no valdības puses, bet arī pietrūkst izpratne, manuprāt, e, tīri no pētnieciskā viedokļa par to, kāda ietekme Brexit būs uz turismu. Tālāk par potenciālo ietekmi. Mums īsti nav datu, nav pētījumu. Lielākā daļa no apsvērumiem balstās uz atsevišķiem piemēriem un atstāstījumiem. Šobrīd izskatās, ka apvienotā karaliste joprojām tiek uztvērta kā um, vieta, kur Eiropas e, pilsoņi labprāt pavada savus brīvdienas, bet mums vienkārši pietrūkst informācijas par to. Par Londonu jautājums bija ļoti interesants. No Velsas perspektīvas varētu teikt, nu, Malkoms droši vien līdzīgi teikt arī no Skotijas skatījumā. Tas ir liels izaicinājums reģioniem, lai piesaistītu turistus vispār ceļot ārpus Londonas, un Londonā nepārtraukti palielina savu tirgus daļu turismā. Mēs to redzam kā eh, procesu, kas notiek jau ilgāku laiku. Tas, cik lielā mērā tas turpināsies, nu man īsti nav šādas informācijas, bet es domāju, uh, Tas, ko es vēlos sacīt, ir tas, ka mums ir nepieciešama skaidrībā pa operatīviem jautājumiem visām šīm lietām, ko kolēģi pieminēja. Mums vienkārši vajag vairāk informācijas, konkrēta pētniecisko datu eh, saistībā ar šīm lietām, kas tika pieminētas. Paldies, Naidžel! Noslēgumā vēršos pie kolēģiem un Žermino. um, vē, um, izdarīt tādu noslēgumu. Um, secinājums. Man nepatīk uh, šīs garās diskusijas bez jebkādas tālākas rīcības. Varbūt varētu um, mēs sagatavot tādu priekšlikumu, apvienot visus šīs uzstāšanās komentārus, ko izteica deputāti, un varbūt mēs varam to nosūtīt visiem lēmumu pieņēmējiem no transporta un turisma komitejas eh, turisma darba grupas, lai eh, mūsu viedokļi tiktu ņemt vērā. Mēs varam nosūtīt visiem deputātiem šeit parlamentā, Britu valdībai, un um, oficiālām pārstāvniecībām Briselē. Varbūt to varam izdarīt tuvākajās dienās, nedēļās, jo, manuprāt, šeit uh, izskanēja vairāk ļoti svarīgi komentāri. Tā kā kolēģi, paldies! Paldies jums par ierašanos! Es ceru, ka tas bija noderīgi mums visiem. Un man jāslēdz arī komitejas sanāksmes, kas saprot. Un ar šo es slēdzu komitejas sanāksmi. Tiekamies nākamajā reizē, kas būs 14. maijas 15. Tad mums ir paredzēta nākamā komitejas sanāksme uz redzēšanos.